Es, eh, es nešaubos, ka Itālijas eh, justīcija pieņems lēmumu saskaņā ar visaugstākajiem standartiem. Paldies, komisār. Tagad mēs beidzam debatēt šo punktu par Česāra Batista izdošanu. Ir seši rezolūcija priekšlikumi un e, tie tiks likti uz balsošanu pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši mūsu, mūsu trešās debates. Mūsu trešās debates ir Irāna un konkrēti Nasrī Satude gadījums. Ir seši rezolūcijas autori un vispirms es dodu vārdu Belderkungam. Uz pusotru minūti. Jā, dank vēl, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh. Wall Street žurnālā bija eh, iespējams raksts, kur bija atspoguļota situācija saistībā ar Irāņu cilvēktiesību cīnītāju Satodē, kurai bija piespriezt cietumsots. Eh, rietumi līdz ar to eh, pievērsa šim gadījumam īpašu uzmanīgu. Sotudē ir viena no drosmīgākajām visas pasaules cilvēktiesību aktīvistēm. Un mūsu debates ir atbilde uz eh, patī uh, aicinājumu. Mēs negribam aizmirst Nasrinu, tāpat arī kā pārējos cīnītājus par pamatiesībām Irānā. Tas atspoguļosies arī ziņojumā, eh, kuru es eh, nu, iesniedzu plenārsēdē AFET komitejas vārdā. Es ceru, ka mēs uzstāsimies vienoti par Irānas plaucas brīvību. Paldies! Paldies! Šākais next for two minutes. Šakis kundze uz divām minūtēm nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, komisāri Fīlu, dārgie kolēģi. Vēlreiz, mums ir jārunā par cilvēktiesībām Irānā pēc eh, tam, kad Nasrins Sutudē tika piespriests viņai sots 11 gadu cietumā. Eh, tiesiskums vairāk nepastāv Iranā, un tiesori ir augsti politizēta cilvēktiesība aizstāvēšana tika uzskatīta eh, kā darbība pret nacionālo drošību. Nasrīna Satidē, eh, juristē, divbērnu māte, ir apsūdzēta par rīcību pret valsts drošību. Viņi aizstāvēja Zaru Bastram, Nīderlandes un Irānas eh, pilsoni. Un, uh, viņa ir spēcīgu personību, mēs redzam vāju režīmu, kas apspiež savus pilsoņus tā vietā, lai domātu par viņu labklājību. Augstā pārstāve Aštonā šī mēneša beigās apmeklēs Stambulu un mēģinās eh, runāt taiskaitā arī pār eh, kodola jautājumiem. Vai būs kādas sankcijas? Es nedomāju, ka tās varētu nodrošināt vēlamos rezultātus. Un mēs redzam ka Irānas iedzīvotāji aizvien vairāk kļūst eh, atkarīgi no savas cietās līnijas valdības. Un es domāju, ka sankcijas nevis pret valsti, bet pret individām personām, kas eh, pārkāp cilvēktiesības, būtu veids, kā tikt galā ar nesodāmību un aizstāvēt eh, taisnīgumu. Cilvēktiesības ir Irānas režīma ahilei pap, papēdis. Un priekšsēdētājs gribētu aicināt Itālijas kolēģis uzvesties klusi, jo viņu, eh, viņu runāšana šajā sēžzālē pēc viņu temata izskatīšanas ir ļoti traucējoša. Paldies, Šākis kundze, kolēģi, pēc eh, Šākis kundzes lūguma un citu kolēģu lūguma vai jūs varētu uh, uzvesties klusāk vai rast kādu privātāku veidu savām sarunām. Stīvens un kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans nodoms šodien bija salīdzināt Irānas Islāma republiku ar nacistisko Vāciju, bet man ir jāsaka, ka daudzos veidos uh, šis režīms varbūt pat vēl sliktāk. Uh, Eh, Mūlas ir pakāruši šogad 65, 10 vakardien, un viņu mājas ir konfiscētas, un pēc tam ik viens eh, tika eh, nežēlīgi nopērts, pirms tika pakārts. 87 cilvēki ir zodēti pēdējā, mm, pēdējo nedēļu gaitā. Irāns režīma vadītājs sācīja, ka e, vēlas noslaucīt Izraelu no pasaules e, kārtas. Viņš un Homeini soda irāniešus ar nometāšanu akmeņiem, pakāršanu, locekļu amputāciju. Eh, bērnu un eh, stāvokli esošu sieviešu eh, nogalināšanu. Divām personām tika nocirstas rokas, vēl diviem citiem ir piespriesta locekļu nociršana, un šie spriedumi tiks īstenoti. Nāstrīna sat, Sutude ir cilvēktiesība aizstāvi, kas ir aizstāvis ļoti daudzus nevainīgus cilvēkus un viņu eh, spriedums tiks izpildīts šajā eh, fašistiskajā režīmē. Eh, tiek notiesāts cilvēks, kas ir tikai darījis savus darbus. Patiesie noziedznieki ir tirāni. Viņi domā, ka viņu kritika par starptautisko sazvērestību pret viņu režīmu ir spēkā. Un nekad nedrīkst ļaut prevalēt eh, ļaunajiem spēkiem. Jo ātrāk cilvēktiesības tiks atjaunot, tiks atjaunot Irānā, jo labāk būs visiem. Paldies, Stevenson kungs. Un tālāk eh, Kročēta kungs uz pusotru minūtu. Grazie, prezidente. Nerkieder... Paldies, priekšstādētāja kungs. Uh Ja, es, ja mēs pieprasījām eh, Satudē kundzes atbrīvošanu, tad mēs eh, atkāt atceramies arī e, to murgu, kas saistījās e, e, visbaigākā situācija pasaulē. Nav runa tikai par pasaules miera apdraudēšanu ar kodolu projektiem. Vēlēšanas bija neleģitīmas, nelikumīgas, brīvas konsultācijām tiek likti šķēršļi, ja te ir vardarbīgi un izdarbi, izvarošanas Viss ir vērsts pret režīma pretiniekiem. Tiesas process procesos ir zināms e, jau pirms to sākšanās, kādas būs beigas. Vēršanās pret sievietēm un homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, pret e, runas brīvību. Ja mēs domājam par cietumiem, par sodamēriem, par vardarbīgu un nom, vardarbību un nomētāšanu ar akmeņiem, ikdienas tiek nu, nāve piespriesta diviem cilvēkiem, tostarp arī uh, nepilngadīgām personām. Eh, spīdzinot no cilvēkiem tik eh, izspiestas atzīšanās un kritika netiek vērsta pret islamu, bet eh, šī gadījumā, lai gan kritika jau ir veltīta Irānas režīmam, Sutadē kundzes apcietināšana mm, liecina par to, ka tieslietu sistēma ir kļūst vēl nekalnīgāka, tādējādi sasniedzot jaunu nekaunības līmeni. Uh, tie ir uzbrukumi pilsoņu pārstāvēji, cilvēktiesību aktīvistei, un Irānas pilsoņiem nav iespēja aizstāvēties. Mulțumesc mult, domnule președinte. Paldies priekšsēdētāji. Varbūt, eh, ja mēs runājam tikai par kodola jautājumiem, uh, Irānas sakarā šos jautājumus mēs sāksim skatīt, tad cilvēktiesību sadaļa šķiet, ka pilnībā ir aizvērta. Un, e, Nastrīna Sutudega lieta to pilnīgi apliecina. Viņa tiek sodīta par cilvēktiesību aizstāvēšanu ar 11 gadiem ieslodzījumā un 20 gadiem aizliegumu nodarboties ar advokāts profesiju, aizliegumu atstāt Irānas teritoriju, un šis lēmums tika pieņemts e, pēc. pēc e, Eh, tiesas lēmumu. Tā ir apzināta stratēģija no Irānas eh, režīma puses lai mēģinātu regulāri apklusināt cilvēktiesību aizstāvis, pieņemot bargus spriedumus attiecībā pret cilvēktiesību aizstāvjiem, un mums ir jāparāda solidaritāte attiecībā pret šiem drosmīgiem um, cilvēkiem, kuri, neraugoties uz visiem cietumsodraudiem, ir gatavi cilvēktiesības aizstāvēt. Paldies! Nākošais runātājs Romēva ir vaida uz divām minūtēm. Paldies! Es E, paužu nožēlu par to, ka mums atkal ir jārunā par Irānu, bet mums tas ir jādara, jo situācija Irānā ir e, pilnīgi dramatiska. Tāpēc ir svarīgi, lai šis parlaments atkārto vēlreiz aicinājumu visus apziņas cietumnieku atbrīvošanu, tā skaitā tos, kas ir ieslodzīti sakarā ar mierīgām cilvēku tiesību politiskām aktivitātēm. Parlamentam atkal ir jāicina Irānas varas iestādes atzīt tiesības uz eh, eh, pulcēšanos un viedokļu paušanu. Un nosoda bargo e, spriedumu Nastrinas satudē lietā un atbalsta viņas darbību un viņas apņemšanos. Tāpēc parlamentam ir jāicina atbrīvot Nastrinu Sutede un citus e, apziņas e, cietumniekus. Tāpat arī mums jāaicina atcelt eh, lēmums sadaļa aizliegums atstāt Irānu kas vedina tikai domāt eh, par vienu, ka, atka, eh, ka tu turpināsies šādu cilvēktiesību pārkāpumu. Un tāpēc mēs aicinām veikt neatkarīgu izmeklēšanu arī par ārpustiesas ārpus e, tiesas nogalināšanas gadījumiem. Un e, tāpat gribu paust nosodījumu e, Habat kārtas spridzināšanas gadījumā un izteikt savu līdzjūtību upuriem. Un noslēgumā gribu sacīt, ka mēs paužam dziļas bāžas par sodu izpildi Irānā un aicinam uh, eh, norādīt to, ka eh, kas līdzsvaru var panākt, nodrošinot cilvēku tiesību un demokrātiju šai Irānā. Paldies eh, tagad runātāju no politiskām grupām Sonika kungs no Tautas partijas vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Nasrīna Satudē svārds jau ir izskanējis citās debatēs, tad, kad mēs 4. septembrī runājām par uh, to, kā šī advokāte tiek apsūdzēta. Uh, ir pagājuši jau vairāk mēneši, bet uh, šobrīd mēs redzam, kā šī cilvēktiesība aizstāve ir tikusi notiesāt uz 11 eh, gadiem cietumā un ar aizliegumu 20 gadiem eh, strādāt advokāts profesijā. Tāpat ir arī citi politieslodzītie, kas ir notiesāti. Un ir jānorāda šajā gadījumā tas, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Tiesības uz biedrošanos, uz viedokļu paušanu Irānā ir jānorāda vēlreiz, ka Nasrīnas sautedā ir tikusi notiesāta par cilvēktiesības, eh, ka viņa tāpēc ir tikusi notiesāta. Un eh, Eiropas Savienība nevar būt eh, pasīvs novērotājs šajos gadījumos. Korina Kret. Paldies. Nākošais runātājs Korina Kretu. Mēs uh, aicinām nekavējoties atbrīvot Nasrinu Satudē un citus politiskos ieslodzītos Irānā. Tūkstošiem irāniešu ir samaksājuši ar dzīvību savu oponēšanu režīmam. Nastrīna Satudē notiesāta uz 11 gadiem cietumā pēc vairākiem izlācijas gadiem, jo kā cilvēktiesību aizstāvi un jurista, viņa aizstāvēja to, tos, kas oponē Irānas režīmam līdz ar eh, citiem disidentiem. Irānas cietumos viņa eh, tiek ieslodzīta uh, Eiropas Savienībā ir jāparāda savs nosodījums un apņemšanās cīnīties pret šādām darbībām. Eiropas ārējās darbības dienestam ir ir runātāja tiek pārtraukta. Tālāk tā no kungs no Eiropas konservatīviem reformistiem. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs nedrīkstam aizmirst parlamentā, ka Eh, eh, eh, debašu brīvība, kas ir pierasta lieta šeit, nav tik pašsaprotama citās pasaules daļās. Pirms dažām dienām mēs runājam par cilvēktiesību situāciju Irānas Islāma republikā un aicinājām atbalstīt un atbrīvot um, daudzos uh, Eh, politiskos eh, eh, ieslodzītos. Šī jurista ir aizstāvējusi gan politiskos pretiniekus, gan daudzus nepilngadīgos, kur tika notiesāti uz, uz nāvi. Un šobrīd viņa pati ir notiesāta uz 11 gadiem cietumā un nedrīkst nodarboties ar jurista darbību 20 gadu laikā. Viņa ir jāatbrīva bez kavēšanās, un es aicinu augsto pārtāvu uzstāt uz to parlamentu E, tam. Un e, komisija ir jānorāda uz brutālajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ahmadinečana režīmā. Ir pienācis laiks runāt e, pār Eiropas Savienības kopīgām vērtībām un tās nolikt dalību valstu komerciālo interešu priekšā. Paldies, Tarno kungs, skurie kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Debates par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. Šoreiz ir runa par advokāti, kurai ir iestājusies par cilvēktiesībām Irānā. Eh, tagad ir runa tātad par cīņu pret eh, saknēm, eh, pret tiem, kur iestājas par cilvēktiesībām un pret režīmu. Pēc dažām nedēļām eh, mēs atkal sapulcēsimies šajā zālē un runāsim par eh, kādu citu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu Irānā. Un eh, varbūt būs tur kāds saskatījis noziegumu propagandu pret režīmu vai cita tipa noziegumu. Mans jautājums ir priekšsēdētāja kungs. Uh, Vai mm, tagad, kad mums ir eh, delegācijā attiecībām ar Irānu, kā mēs turpināsim darbu, kādā veidā šī delegācija sadarbīsies ar režīmu? Un tagad brīvais mikrofons Kelīkungs, lūdzu. Atkal mēs esam eh, vērojam, kāda, kāda situācija ir Irānā. Mēs eh, runājam par Sakinē aštā, aštānī gadījumu, kur tika notiesāta uz um, nometāšanu akmeņiem šodien. Mēs eh, saskaramies ar situāciju, kad eh, uz 11 gadiem cietumā ir notiesāta Nasranī Satudeha, notiesāta par to, ka viņa ir tikai darījusi savu darbu. Tāpat arī viņas um, vīrs tika arestēts Eh, ir tic arestēts, un mums ir jāizmanto vislabākajā veidā sava ietekme, lai mēs varētu tikt galā ar šo, eh, ar šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies, Kelī, kungs, kutas nākošais runātājs. Mulțumesc, domnule președinte, condam... Eh, priekšsēdētāji. Nasrīnas sutudē notiesāšana parāda to, cik maz uh, tiek ievērot cilvēktiesības Irānā. Kopš Ahmadineģāda tika, Ahmadineģāds tika pārvēlēts 2009. gada jūnijā, tūkstošiem cilvēku tika arestēti, tik viens protests tika ap, eh, apspiests, simtiem jau ir apsūdzēti. Šis tiesas spriedums uz 11 gadiem tika pieņemts Eh, pēc tam, kad viņa aizstāvēja tik daudzus pēc viltotajām 2009. gada vēlēšanām, šis ir skaidrs gadījums, ka tiek pārkāptas juristu tiesības eh, veikt savu darbu bez iejaukšanās, un arī šis ir skaidrs gadījums, kad netiek nodrošināts taisnīgs, eh, taisnīga tiesvedība. Gribētu uh, Eh, aicināt eh, ikvienu sadarbības ar Eiropas Savienību un Irānu balstīt uz cilvēktiesībām. Nākošais runātājs Čarņieckis. Čarņiecka kungs, eh, paldies priekšsēdētāji. Šis ir vēl viens gadījums, kas ir satraucošs Eiropas sabiedriskai domai un deputātiem. Mums. šī valsts turpina pārkāpt cilvēku tiesības un vajadzētu mēģināt pārskatīt uh, mūsu attieksmi. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams um, Mēs apzināmies, ka vienmēr vecu tradīciju ievērošana un cilvēku tiesību standartu ievērošana neiet roku rokā. Mums ir jādomā par iespējām izdarīt politisku spiedienu, jo tas ir vēl viens gadījums attiecībā uz Irānu Eiropas parlamentā. Varbūt mums vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu. Nākošais runātājs pašu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. E, aktīvisti, kas cīnās par cilvēktiesībām Irānā, ilgi tiek vajāti un sutudē e, notiesāšana ir daļa no šīs vajāšanas. Tāpat arī Irānas režīmā vairāki citi juristi, kas aizstāvja cilvēku tiesības, saskārās un varbūt citi saskarsies ar līdzīgu situāciju, represijas pieaug un mūsu pūliņi nedod nekādus augļus. Es domāju, ka pie varas esošie patvarīgi notiesāt cilvēks, un mums ir jāmēģina izdarīt lielāks spiediens uz Irānas valdību, lai varētu Irānas tauta uzalbot. Tas ir mūsu pienākums. Paldies, nākošais runātājs Esai. Kiitoksia puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nasrīns Satudei eh, bija viena no redzamākajām cilvēktiesību aizstāvēm Irānai. Viņa pārstāvēja Ebādī kundze, kas bija uh, Nobel miera prēmijas uh, laurēta. Viņa aizstāvēja gan cilvēktiesību, aizstāvis gan arī uh, jauniešus, uh, mazgadīgus un uh, citus. Lai ir tāda, ka situācija, um, nu, bet, kas situācija pasliktinās, ka šis režīms ir. Um, pārgājis pie eh, represijām pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Valdība mēģina opozīciju apklusināt eh, gan Irānā, gan arī ārpus tās robežām. Arī šis eh, parlaments ir norādījis uz, piemēram, notikumiem Ašafā, un mēs nedrīkstam turpināt klusēt. Paldies! Nākāšā runātāja Geringer de Ūdenberga. Priekšsēdētāja kungs. Iepriekšējā ja diskusiju laikā par cilvēktiesību pārkāpumiem Īrē, Irānā, kas notika nu, pirms pāris mēnešiem, es runāju par to, ka pieci Irānas pilsoņi tiek informēti, ka viņi drīz tiks. Um, nogalināti pēc tiesas spriedumiem. Un uh, pie šī uh, numbu uh, skaitļa vēl jāpieskaita arī tagad advokāti, kas aizstāv šos gadījumus. Nasrin Satudeha viņu spīdzināja, viņai piespried 11 gadu ilgu cietumsodu. Un līdzīgas represijas ir skārušas citus cilvēktiesību aizstāvjus. Uh, piemēram, Seifadehkungs notiesāts uh, uh, uz uh, septiņiem gadiem un uh, citus uh, advokātus notiesā, piemēram, gadu cietumā vienkārši, ka viņi, ka viņi pārstāv savus klientus tiesā. Situācija ir tāda, ka uh, ir par to jārunā arī sarunās ar Irānu. Paldies! Nākošā runātāja Makavei Konze. Nasrēms Satudeks lieta ir ļoti nopietna. Viņai piespried 11 gadu ilgu cietumsodu, kā arī 20 gadus pēc soda izciešanas viņa aizliegts nodarboties ar jurisprudenci un ceļot. Ko viņa darīja? Viņa aizstāvā, aizstāvēja um, žurnālistus, jauniešus, kas notiesāti uh, eh, uz nāvi, un arī uh, eh, Dobelmieru prēmijas laureāti. 15 uh, advokāti pagājušajā gadā tika uh, notiesāti un izcieš cietumsūtus. Tas ir sklaišs cilvēktiesību pārkāpums. Es uh, aicinu komisiju un padomu iejaukties, lai Nasrin Sutudeh nekavējoties atbrīvotu. Paldies! Paldies! Tagad uh, komisārs Fūla atbildēs un uh, izteiks komentārus. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti Eiropas Savienība. Ir ļoti nobazī, nobažījusies par pasliktinošo situāciju cilvēktiesību ziņā un pamata brīvību ziņā Irānas Islāma Republikā. Pēdējo divu gadu gaitā nosacījumi no grūtiem ir kļuvuši par praktiski neiespējamiem tiem, kur strādā cilvēktiesību aizstāvībām. Nasrijāna Satudē un e, citiem, kuri aizstāv taisnīgumu, pamatbrīvības, brīv, e, tiesības, e, strādāšana no cietuma nav iespēja. Viņa sārasta ietekme ir skaidra. Tie Irānā, kuri ir pietiekami drosmīgi, lai paceltu savas balsis, riskē tikt iebiedēti, nokļūt cietumā vai vēl sliktāk. Eiropas Savienība ir nākos klajā ar vairāk nekā desmit paziņojumiem 2010. gadā. Tos ir sagatavojis augstā pārstāvā Aštona. Gan par e, konkrēto situ, šo situāciju, vispārīgo situāciju, gan atsevišķiem gadījumiem. Un e, tika meklēti skaidrojumi no Irānas puses un skaidri norādīts uz to, ka valstī situācija ir jāuzlabo. Eh, paziņojums eh, Nasrīnas satidē gadījumā tika sagatavots 14. Eh, janvārī, kurā tika pieminēts gan E, gan šis gadījums, gan e, advokāta un žurnālista um, e, šīvā Nazarī nu, notiesāšana uz četriem gadiem. Nasahari un Tudek ir divas personas kuriem ir uh, atņemtas uh, viņu uh, tiesības. Eiropas Savienība Eh, turpina eh, norādīt Irānas lēmēju iestādēm, ka viņām, eh, ka tām ir jāievēro tie starptautiskie pienākumi, kas izriet no daudzpusējiem, divpusējiem nolīgumiem un konvencijām, kas ir parakstītas. Mēs turpināsim meklēt veidus padarīt mūsu cilvēku tiesību aizstāvības darbības Irānā efektīvāks, izmantojot visus līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. E, Irānas tauta to ir pelnījusi. Paldies jums par uzmanību. Paldies, komisār. Debats ir slēgtas. Reglamenta jautājums Paseltkungs. Pavisam īsi. Bet mums ir pilnīgi, uh, teiksim, mums ir darba grupa, kas, uh, kā plenārsēd var padarīt interesantāki. Uh, Un um, viņi varētu šodien uh, šeit paskatīties. Mums vienkārši ir vajadzīgs vairāk laika, mums ir uh, nepieciešams labs uh, priekšsētais, kas ir stingrs un arī uh, taisnīgs vienlaicīgi. Tad iznāk uh, tāda ļoti interesanta un aktīva plenārsēde. Paldies! Priekšsēdētājs. Jā, paldies, pasautkungs, es tev pastāstīšu Svobodas kungam, kas ir uh, šīs darba grupas priekšsēdētājs par to, kā plenārsēdi padarīt interesantāku. Kolēģi, pāriem pie balsojuma, paņemiet balsošanas kartas. Seven... Man ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi par Pakistānu. Vispirms balsojums par Pakistānu.